Lūdzu, atstājiet zāli. Lūdzu, izejiet ārā no zāles. Uh, izejiet ārā no zāles, jo uh, itrē mums ir jāsāk balsot. Yeah. Fuori! Bene, cominciamo, proseguiamo i lavori. Labi, kolēģi. Sāksim tagad uh, darbu. ITRE komitejas sanāksme turpinās. Jūs zināt, ka mums būs uh, eh, zināms problēmas. Ir ļoti uh, visaptveroša darba kārtība, bet laika ir pavisam maz un visas lietas ir jāizskata šodien, jo mums ir noteiktie termiņi. Tāpēc mums ir jāmēģina. Tiešām strādāt ļoti ātri un jāizsakās īsi. Mani lūdza vēl minūti pagaidīt, lai tie kolēģi, kuri ir īsi izgājuši ārā no zāles, varētu atgriezties. Un tad mēs uzreiz ķersimies pie balsošanas. Jūs zināt, ka mums būs divi īsi balsojumi, bet pēc tam mums ir paredzētas diskusijas par virkni jautājumu, un šie jautājumi mums ir jāizskata. Un tur mēs nedaudz kavējamies. Labi, tagad vajadzētu sākt. Vispirms mums vajadzētu veikt pārbaudas balsojumu. Arī tāpēc, ka mums tagad ir jauns sastāvs, tāpēc gribētu visus lūgt veikt balsojumu. Tas ir pārbaudas balsojums. Sākam balsot. Lai varam pārbaudīt, cik deputātu ir klāt. Bene. Labi. Beidzam balsot. Šķiet, ka viss ir kārtībā. Nav neviena par daudz. Tad tagad sāksim balsot. Vispirms par Ulfskoks kundzes ziņojumu. Mums ir balsojums blokā no 33. līdz 48. Vai visi ir atraduši par? Pret? Izskatās, ka pieņemts, bet varbūt vēl jāpārbauda. Sākam balsot. Tātad no 33 līdz 58. Tagad saka priekšsādātāji, sākam balsot, beidzam balsot. 20 par, 17 pret, pieņemts. Tad eh, tagad nākamais balsojums blokā no 34. līdz 26. grozījumam. Nē, Gro, priekšsādātāji sevi labo, nē, tomēr eh, šie grozījumi par pret atturas noraidīts. Tad tagad pāriesim pie 35. grozījuma par pret atturas noraidīts. 36. par pret noraidīts. 37. grozījums par pret noraidīts. 7. grozījums par pret noraidīts. Pārbaudīsim septīto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums otrā daļa par, pret, pieņemta. Un tagad blokā par 8, 17, 19, 18, 20 un 5 grozījumu. Tātad no 8. līdz 5. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Balsojam par 8. līdz 5. grozījumu. Beidzam balsot. 16 pār, 24 pret noraidīts. 75. grozījums pār, pret atturas noraidīts. 76. grozījums par pret atturas noraidīts. 9. līdz 16. grozījums blokā par pret atturas pieņemts. 43. grozījums par pret atturas noraidīts. 44. Ā, pārbaudīsim 43. Lūdzu. Kjūža. Beidzam balsot. 22 par, 16 pret, pieņemts. 44. grozījums par, pret, atturas, pieņemts.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 54. par, pret, atturas pieņemts. 55. par, pret, atturas pieņemts. 56. par, pret, atturas pieņemts. 59. par, pret, atturas pieņemts. 60. un 61. kopā par, pret,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 atturas pieņemts. 15. un 6. otrā daļa par pret atturas noraidīts. 6. grozījums par pret atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. 30. nebija īsti skaidrs. 30. grozījums. Beidzam balsot. 15 pār 25 pret noraidīts. 29 par pret atturas pieņemts. Kopā balsosim par 69, 70 un 31 par pret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 74. par pret atturas pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. par. Pārbaudīsim 22. lūdzu. 22. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums par pret atturas noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums. Pēc sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par, 14 pret, pieņemts. Apsveicu referenti. Tad tagad eh, nākamais darba kārtības punkts, nākamais balsojums. Un šeit ir runa par Valējānu kundzes ziņojumu. Mendamento 22. 22. grozījums. Vai visi ir gatavi? 22. par. Pret atturas. Pārbaudīsim. Kjūža. Un beidzam balsot. 14 pār 23 pret noraidīts. 7. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. par pret atturas pieņemts. 9. par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 atturas pieņemts. 42. par pret atturas noraidīts. 43. par pret atturas noraidīts. 44. par pret atturas noraidīts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas noraidīts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 pieņemts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 64. par, pret, atturas, noraidīts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 8. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, ne? Labi, vēlreiz. 24. nosākumu par, pret, atturas, noraidīts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim otro grozījumu. Lūdzu. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 11 pret 30, jāatvainojas, jā. Ir skaidri noraidīts. 27. par, pret, atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 35. par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Lūdzu. I will accept the outcome of this vote. Es uh, pieņemšu šī balsojuma rezultātu, jo mēs šeit uh, balsojam, bet varbūt nav laba ideja pēc šāda plaša balsojuma, uh, gara balsojuma ielikt divus mazākus balsojumus, jo redzat, cik mēs te esam. Tas nav labākais veids, kā rīkoties. Manuprāt, mums vajadzēja balsot tikai par vienu ziņojumu. Also ich bedanke mich Linko beim Claude Thomas. Linko vota bedanke il... mich beim Claude. Kollege Claude, herzlichen Dank für die. Railkungs, paldies, kolēģi. Jūs uh, taču zināt, ka mums bija jālasa no trījiem naktī grozījumi, uh, un vienmēr mēs rīkojamies nepreiz, un nevar tikai tad iebilst, tad, ka pašam tas nepatīk. Un tas, ko tu saki, ir pareizi. Mēs šodien pārāk daudz balsojam, bet uh, gatavošanās balsojumam arī nebija pieņemama. Tas bija tiešām nepieņemam tā rīkoties, bet, nu, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Uh, Chairman, uh... Priekšsēdētājs kundze, es nepiekrītu Turmes kungam. Es nesaprotu, ko viņš saka. Šeit ir runa par likumdošanas priekšlikumu par ekosistēmu, kas var glābt tūkstošiem dzīvību turpmākajos gados. Eiropas Savienībā. Es nesaprotu, kāpēc jūs sakāt, ka sastāv tik uh, uh svarīgs ziņojums. Varbūt, ka uh, tas ir vēl svarīgāks nekā iepriekšējais ziņojums. Uh, Jā, paldies katrā ziņā Turmes kungam. Un tagad balsosim galīgo balsojumu. Vienkārši 24. janvārī būs balsojums Simko komitejā, tāpēc mums tas jā... Es zinu, ka šis ir svarīgs balsojums, ziņojums, bet būtu bijis labāk, ja tas būtu pabeigts balsojumā. Es zinu, ka ir spriedze zālē. Jā, paldies. Tad tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. <laughs> Votazione chiusa. Beidzam balsot. 34 pār, 4 pret, 3 atturējušies pieņemts. Liels paldies visiem kolēģiem par uh, klātbūtni. Ora, anche questo è indispensabile farlo, saremo tutti. Un mums ir vēl viens punkts, kas noteikti arī ir jāizskata. Protams, mēs visi labprāt tagad dotos prom, bet šis punkts arī vēl jāizskata un mums ir darba kārtība. Šeit uh, ir runa par jautājumu, kas ir saistīts ar ieguldījumu inovācijās un ar apvārsni 2020, un ir runa arī par budžeta izpildes apstiprināšanu. Greslas kundze vairs nav klāt, bet ir kolēģis Revelīnī. Vispirms gribētu dot vārdu Ēlerkungam, lūdzu. Meine Damen und Herren. Dāmas un kungi, šajā jautājumā runāšu nevis savā vārdā, bet Grēžlis kundze man lūdza izteikties eh, kolēģu budžeta un budžeta kontrolas komitejas vārdā un sniegt nelielu paziņojumu, to nolasīt. Budžeta apstiprināšana par kopuzņēmumiem. Jūs zināt, ka visas politiskās grupās eh, daudzos eh, eh, ziņojumos ir iesnieguši dažādus budžeta apstiprināšanas noregulējumus, un mēs kopā ar kolēģiem budžeta un budžeta kontrolas komitejā par to esam balsojuši, un Lai atbilst procedūrai, es vēlos gan komisijai, gan padomē teikt paldies, ka sagatavošanās gaitā institūcijas starpā ir notikusi vienošanās. Uh, Un eh, parlamenta nostāja, kuru vispolitiskās grupas vairākuma atbalsta, arī tas ietver. Grešas kundze lūdza nolasīt sekojošo. Droši vien, ka pados pārstāvja mūs apstiprinās, Korepērs vakar ir pieņēmis kopīgo paziņojumu, kā trīs institūcijas ir vienojušas par šo pieeju. Turpmākā procedūra parlamentā izskatās šāda. Pamatoties uz eh, no padomas sniegto apstiprinājumu, ir, eh, tiek prasīts koordinēt, eh, sasniegt koordinātu noska, eh, nostāju, koordinātu pieeju un atsaukt pretrunu deleģētājiem tiesību aktam. Tārērs un Lamazūrs kā deputāti ir izteikušies un ieguvuši apliecinājumu par to, ka padomu komisija to apstiprina un ka ir kopīgs paziņojums un koordinātori pieņem lēmumu un atsauks šo uh, rezolūcijas priekšlikumu. Padomi to vēl noformulēs formāli, un uh, Eiropas parlaments uh, sekos arī likumdošanas procedūrai par daudzgad finanšu schēmas uh, prasībām. Paldies uh, komisijai par uh, sadarbību. Un uh, tā kā Kreskunds to ir šeit izteikusies, arī nav bijuši ļoti ilgas sarunas par saturu. Pamatā vēl īsi par šo nedaudz sarežģīto likumdošanas eh, manevru, to gribētu paskaidrot. Šeit runa ir par eh, četriem punktiem. Pirmkārt, eh, par finanšu noteikumu vienkāršošanu 29. pantā. Runa ir šeit par to, ka ir tieši budžeta apstiprinājums kopuzņēmumiem, kas uh, nav šajā ko, vispārīgajā komisijas apstiprināšanā. Ir par Eiropas revizijas palātu šeit runa un ir runa par to, ka komisija ir apsolījusi šeit pārskatīt uh, tuvākajā nākotnē šos uh, noteikumus. Es domāju, ka starp uh, <clears throat> institūcijā ir ļoti elastīga rīcība bijusi un ir bijusi uh, vienošanās par to, ka, lai notiek budžeta apstiprināšana lielajiem kopuzņēmumiem, es uzskatu, ka ļoti daudz iemeslu eh, dēļ tas ļoti svarīgi, lai nodrošinātu sārskatāmību, lai uzreiz apstiprinātu budžeta izpildi, lai tas būtu iespējams ātri un lai būtu kopīga pieeja, bet eh, tas eh, viss tika izpildīts ar vairāk komiteju iesaistīšanos kopīgā procedūrā, un paldies, ka arī padomu panākusies mums ir pretī un bija gatavi to darīt. Paldies! Paldies! par šo. Arī Grieķijas prezidentūra tagad ir klāt un izteiksies lūdzu. Paldies! Šī tiešām ir pirmā mana uzstāšanās reize parlamentā. Paldies par uzaicinājumu uz ITRE komiteju, eh, Koreper komitejas pirmajā sanāksmē, kas notika vakar, tika panākta vienprātība par kopīgo paziņojumu par budžeta izpildes apstiprināšanu šajā sektorā. Un mēs vienojāmies, ka padomēji šis paziņojums tiks iesniegts atbalstam, un mēs gaidām, protams, uh, parlamenta atbalstu un ceram, ka no, turpinās uh, turpināsies sarunas par šo uh, tematisko pakotni. Paldies, komisija lūdzu. Paldies. Mēs esam priecīgi par panākto kompromisu. Tas parāda, ka trīs institūcijas ir izrādījušas labo gribu, lai tas būtu vispār iespējams Mēs uh, sevišķi uzsvērām, ka vienkāršošanas aspekts mums ir būtisks finansējuma režīmā. Tā pašā laikā priecājamies arī par šo lielo caurskatāmību, ko jaunā budžeta izpildes apstiprināšanas metodika ļaus panākt. Nu, mēs ceram, ka šā, šī metodika attieksies uz visiem šiem, visām šīm iniciatīvām kopumā. Tagad lūdzu. Presidenta. Nākamā kolēģe. Jā, paldies priekšsādātāji. Gribēju teikt, ka manā politiskajā grupā mēs atbalstām Grieķijas eh, prezidentūras centienus, un mēs arī priecājamies par kompromisu, par šo vienošanos, ko parlaments arī vienbalsīgi ir atbalstījis, un mēs ļoti priecājamies, ka lieta ir virzījusies eh, tik veiksmīgi uz priekšu, un mēs ceram, ka apvāršanai 2020 to varēs redzēt arī paketē, kas ir loģiskais rezultāts no apvāršana 2020. Jā, paldies! Kolēģiem vairāk neviens nav pieteicies runāt. Tagad neviens nav lūdzis vārdu. Mēs varam šo punktu pabeigt. Elekungs, jā, man vēl lūgums. Mēs jau esam diskutējuši. Mēs to apspriedām jau pirmajā ANU referents sanāksmē, tā kā šis ir viens no svarīgākajiem horizontālajiem jautājumiem. Es vienkārši gribēju pārliecināties, ka visas politiskās grupas to tā arī izprot, jo ir bijuši dažādi grozījumi, bet uh, bija viens principā, principiāls horizontālais grozījums, kas tika veidots uh, sadarbojoties ēnu referentiem, bet tā kā nav tādas reakcijas uh, no citām politiskajām grupām, to atbalsta ETP un SD, bet uh, es ceru, ka tam piekrīt arī visas pārējās politiskās grupas šeit. Some... Redzu, ka daži māja ir galvu. Labi. Paldies! <laughs> Bene, allora prego, collega. Já bych se rád zeptal, jestli... Jā, man jautājums. Vai šī vienošanās nozīmē, ka tur arī tādas lietas kā budžeta samazināšana vai detaļas, par kuriem mē, mē, mēs esam jau runājuši? Labi, šajā gadījumā Runa ir tikai un vienīgi par budžeta izpildes apstiprināšanu, tikai par to. Jā, paldies. Vēl Nisteroj kungs. Eh, paldies priekšsēdētāji. Tieši tā kā tikko tika teikts, pilnīgi piekrītu tam, ko teica kolēģi. Protams, Tie tādi būtiski jautājumi ir ļoti labi, kā mēs to esam atrisinājuši, bet tomēr jāpadomā arī par laiku. Pēc iespējas ātrāk to vajadzētu atrisināt, lai programmas patiešām varētu arī īstenot. Jautājums ir šeit arī par uh, finansēšanu. Mēs uh, to visu darām kopā, un es arī saprotu, ka ir spiediens, kas attiec uz finansējumu. Bet no otras puses ir tā, ka nedrīkstētu šeit tikai izmeklēt uh, un izlasīt ārā tikai rozīrītes, ka viena programma jā un citu kā nē. Nākamajā nedēļā mums vajadzētu par to visu ļoti detalizēti runāt. Tas bija arī kaut kas, ko ēna referenti teica. Ir noteikti lietas, kas ir uh, izstrādātas, bet uh, kādreiz arī kaut kas tiek atsaukts. Jā, paldies, vairāk neviens nav pieteicies runāt. Varbūt, ka komisija vēlas kaut ko piebilst. Nē. Jā, šķiet, ka neviens vairs nevēlas runāt, tad mēs varam pabeigt mūsu priekšpusdienas sanāksmi. Ļoti intensīvs darbs mums bija. Balsojums Itras komitejā par šo punktu ir 23. Eh, janvārī un ceturtdien plānots. Un mūsu sanāksme līdz ar to 22. janvārī kolēģis Everkungs vēlreiz. One, two. Es atvainojos, negribu tagad pārāk iejaukties, bet lūdzu kolēģis nākamajā ēna referents sanāksmē būtu klāt, jo, kā teica Nistela Roikungs un citi, mums jārunā par budžetu un ar to saistītām lietām, un šodien bija svarīgi panākt šo vienošanos ar padomu un komisiju. Uh, jo tas ir saistīts ar budžetu un citu komiteju kolēģu aktivitātēm, bet joprojām horizontālos jautājumos mums ir neskaidrības. Un turpmākajās ēnu referentu sanāksmēs ir ārkārtīgi svarīgi būt klāt. Paldies! Now we, we have... Scusate, c'è qualcuno... Lūdzu. Labi. Vēl kāds vēlas runāt. Paldies, priekšēdētāji. Jāsaka, ka mums tiešām nākamnedēļ ir vajadzīga ēna referentu sanāksme. Es ceru, ka to varēs organizēt. Es pati esmu ēna referente Eurostar programmai, un šī programma ir ļoti būtiska jaundibināt tiem maziem uzņēmumiem, kas eh, un tieši šī iemesla dēļ, tāpēc, ka mums tagad ir uh, kompromiss, un mēs neesam to līdz šim vēl apsprieduši, un šis jautājums ir tik ārkārtīgi svarīgs. Es ceru, es cerēju vispār šodien uh, cerēju uz debatēm par to, bet tas nebija iespējams, tāpēc es gribētu, lai šis jautājums nezaudētu aktualitāti tieši jaunajiem, mazajiem, jaundibinātajiem uzņēmumiem. Paldies! Jā, šis bija diezgan ļoti tāda intensīva darba diena. Kolēģi Karvaljo lūdzu. Gribu tikai paskaidrot sekojošo. Es nebiju uzaicināta, jo man sacīja, ka tikai referenti var piedalīties, bet ēna referenti nē, tāpēc ir jābūt skaidrībai. Um, un ir jābūt skaidrībai ielūgumiem, uzaicinājumiem ir jābūt skaidriem, kam ir jāpiedalās sanāksmē, vai referentiem, vai arī ēnu referentiem, jo es netiku uzaicināta un domāju, ka attiecīgā sanāksme bija tikai referentiem. Kā es jau teicu, būtu svarīgi, lai uzaicinājumi nonāktu pie ēnu referentiem, kam tie ir domāti. Madurella kungs, kundze un tad Ēler kungs. Es gribētu paskaidrot. Mēs katrs referents strādā uh, ar saviem ēnu referentiem kopā, un tad ir kopīgas sanāksmes referentiem. Un sanāksmē tiekās referenti, lai saskaņotu viedokļus, bet ja nav um, iebildumu, tad arī ēna referenti var piedalīties, tā mums liekas. Uh, vispareizāk. Ir arī tehniskās dabas sanāksmes rīt, piemēram, tāda būs horizontāla sanāksme visām tēmām, un lai saskaņotu tādus vienotos aspektus, kas attiec uz mums visiem, tad rīt notiks tehniska sanāksme. Ja, piemēram, īmi gadījumā Es piedalījos ar visiem IMI ēnu referentiem kopā sanāksmē, kur es biju referente. Un būtu ļoti labi, ja mums arī horizontāla ēna referenta sanāksme būtu bijusi iespējama. Un mēs varam, protams, uzaicināt arī ēnu referents, bet līdz šim esam rīkošies tā, kā es aprakstīju. Uh, Un līdz šim parasti tātad tiekas tikai referenti. Reigu. Thank you, Chair. Paldies. Nākamais runātājs. Jāatzīst, ka strādājot ar šo jautājumu, man tas nu, bija tāds ļoti sirdītūs, jo mazo un vidējo uzņēmumu uh, kapacitāte ir tāda, ka viņi veido lielāko daļu darba vietu Eiropā, bet uh, pētniecībā, zinātnes jomā uh, viņi piedalās tikai, kā viņi, viņi ieguldījums ir tikai 4%. Kaut gan ieguldījums darba vietu veidošanā ir ļoti liels. Un šeit var izmantot Eiropas institūciju atbalstu, lai situāciju mainot uz labo pusi. Jātājums ir svarīgs arī tāpēc, ka pārobežu sadarbība dalību valstīm šādi var tikt veicināta. Un Ziemeļu valstīs, piemēram, Dānijā, ir ļoti laba pieredze ar uzņēmumiem, kas ir mazi, vidēji un kas, kuros ir pat mazāk nekā desmit cilvēku, bet viņi sadarbojas starptautiski ļoti augstā starptautiskā līmenī, mērogā. Un šādā veidā var arī atveseļot tālāk Eiropas ekonomiku. Strādājot ar šo jautājumu, mēs sagā, sag, izstrādājam deviņus kompromisa grozījumus. Dažos jautājumos mūsu viedokļi bija līdzīgāki nekā citos, bet man šķiet, ka ēnu referentu sanāksmi organizēt nav īsti nepieciešams. Mēs eh, komunicēsim elektroniski un vēl gribu pateikt, ka es absolūti noraidu Ēlera kunga priekšlikumu samazināt Eiropas finansējumu par 12,5%. Tas nav iespējams jo tas eh, nobloķētu progresu un attīstību šajā jomā. Kolēģi Ēler lūdzu. <coughs> Es tikai gribēju. Tad kolēģis Malsekovičs un pēc tam jūs par procedūru kāpēc referenti un tikās nevis ēnu referenti, tas bija tāpēc, ka mēs centāmies horizontālajos jautājumos izstrādāt kalendāro grafiku, jo šeit uh, um, runa ir par šo budžeta izpildes metodu, apstiprināšanas metodiku, un tas bija iemesls, un es gribētu aicināt parlamentu tomēr nesašķelties pilnībā un meklēt atrisinājumu katram jautājumam atsevišķi. Tas ir tā, tā, šī iemesla dēļ mēs tikāmies šādā sastāvā pirms uh, Ziemassvētkiem. Uh, Katram referentam ir pienākums tikties ar ēnu referentiem un vienoties par kopīgo, par to, kāds, kā tiks izstrādāts ziņojums, bet arī horizontālā līmenī mums ir uh, jātiekas un jāsaskaņo viedokļi. Un runājot par budžetu, es gribētu uzsvērt, ka mums ir jāpatur prātā, ka 16% budžeta samazinājums tāds tas vienkārši ir un nav iespējas izvēlēties tikai to, kas nu katram patīk vislabāk. Mums ir visas uh, programmas par kopuzņēmumiem, un tas ir arī politisks jautājums. Tas nav tikai individuāli izšķirams jautājums, un horizontālā līmenī ir jādod, jāatrod budžeta kompromiss. Priekšlikumi, protams, individuāli var atšķirties, bet nebūs īpaši liederīgi, ja mēs samazinām vienkārši tā kopumā, neņemot vērā to, ka budžets tiek samazināts. Mums ir jācenšās definēt horizontālie jautājumi un jādomā arī politiski, jāņem vērā budžeta samazinājums kā tāds, jo ja mēs nesamazināsim līdzekļus kaut kur zināmā mērā vai noteikti apjomā, tad tas būs jādara noteikti kādā citā vietā. Un uh, referentam ar ēnu referentiem ir jācenšas atrast kompromisu grozījumi, bet politiskajām grupām jāmeklē vienošanās horizontālā līmenī. Paldies! Tagad ir sākusies uh, neformāla sanāksme. Es gribu, nākamā kolēģa, es gribu tikai pateikt, ka Eirostāra programmas gadījumā mēs runājam par desmit tūkstošiem darba vietu iepriekš un daudz vairāk iespējams nākotnē. Un tāpēc mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu atbildība gan kā referentiem, gan ēnu referentiem organizēt sanāksmi par šo jautājumu, tas taču nevarētu būt tik neiespējami, nepietiek ar ēpastiem. Mēs runājam par cilvēku eksistenci, par to, kā viņiem nodrošināt iespējas strādāt nākotnē. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un kā Eiropas parlamenta deputāte, es jādomā, varu atlicināt laiku šim jautājumam, Ēpasts tas nav, tā nav apspriešanās klātienē, ir jāmeklē kompromiss komandā. Tas ir ļoti svarīgi, kā, kā es jau sacīju. Paldies! Odī, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies eh, kolēģim Ēleram, kurš eh, ar lielu uh, interesi iesaistās darbā pie šiem tematiem. Es gribētu teikt, ka ir eh, zināma steidzamība runājot par ieviešanu, jo šie kopu uzņēmumi gaida šos likumdošanas tekstus un uh, tie e, ir pakārtoti daudzgad finanšu schēmai šie teksti, un e, līdz ar to mums Eiropas parlamentam uh, ir jāveic savs darbs, bet ne jau mēs tagad uh, uh, sasaukuma beigās revolucionarizēsim šos dosjēmus. Tātad un um, par budžeta izpildes apstiprināšanu, un man ir prieks, ka tiek strādāts pie kompromisa, bet nav jēgas simtiem stundu uh, diskutēt, lai noskaidrot mūsu viedokli, ir jāraida politisks atbalsta signāls sadarbības pieredzei, kas notiek pasaules līmenī, starp valsts un privāto līmeni. Un tāpēc mums ir jāveido šis uh, budžets, protams, tas ir samazināts budžets, un tik un tā jāpieņem noteikumi, lai varētu uzreiz īstenot uh, uh, programmas, bet jāapzinās, ka mums ir uh, tātad šie lēmumi būs provizoriski, jo mēs esam nos, no, pieņēmuši daudzgad finanšu schēmā pārskatu klauzulu 2016. gadā. Būs jauna komisija, būs jauna padome, jauns parlaments būs jāpārskata tātad šie kopuzņēmumi. Un, uh, Mums ir jāstrādā ātri, jāraida signāli, Jā, eh, politiskās grupas eh, eh, diskutēs arī priekšvēlēšanu kampaņas iepar, ietvaros, un te var runāt par šiem kopuzņēmumiem, kāds ir budžets, kādi ir sasniegumi, bet uh, tas būs jaunajam parlamentam. Mums nevajadzētu tagad kā aizējošiem parlamentam uh, sarežģīt lietas, vajadzētu vienkārši nobalsot par šiem tekstiem, lai uzņēmumiem būtu jau skaidrība par 2014. gadu un būtu uh, nauda. Uh, un nākamais parlaments būs tas, kas pieņems būtiskos lēmumus. Labi, tad eh, vēl pavisam pēdējais eh, runātājs, jo tad tiešām mūsu laiks arī būs beidzies. Madurels kundze lūdzu vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji! bija brīvdienas, un tāpēc gribu atgādināt, ka pirms Ziemassvētku pārtraukuma mums bija ļoti gara referents sanāksme, un tur mēs runājam tieši par budžetu un citiem horizontāliem jautājumiem. Var atbalstīt tikai to, ko teica Ēlerkungs. To jau nav viņš izdomājis šo te budžeta samazinājumu. Šis samazinājums ir priekšlikums uh, kas izriet no vispārējā budžeta samazinājuma. Tas pat nav saistīts ar parlamentu. Mēs, protams, nevēlamies nogrūst vainu uz citiem, bet uh, eh, tās ir kopīgs padoms un parlamenta lēmums. Uh, tā ir vienošanās par budžetu, un tur ir arī šie samazinājumi. Tas ir būtisks samazinājums, bet tomēr netik liels, lai Uh, tagad uh, to sadalīt pa visu apvāršanas 2020 uh, programmu. Labi, par kopuzņēmumiem man sakām, ka jāsamazina kaut kur citur. Bet ja visur būtu vienāds samazinājums, tad tas jādara visos jautājumos. Tā taču ir, un tāpēc gribu jūs nomierināt. Uh, sēdē mēs par to runājām, un mēs eh, vienojāmies, ka esam viensprāts ar Elera kungu priekšlikumu. To gribēju vienkārši izskaidrot vēl, kā tas viss uh, uh, radās. Tātad vienāds samazinājums visiem uh, kopu uzņēmumiem un varbūt uh, nelielāks uh, samazinājums PPP. Uh, tas ir secinājums, pie kura mēs nonācām mūsu pirmajā sanāksmē. Nav pie tā vairs jāatgriež savās diskusijās, pietiekam plaši par to jau diskutējām, bet, manuprāt, tas ir tas izējas punkts, kur vajadzētu izmantot turpmākajās diskusijās. Jautājums, vai tā bija ēnu referents sanāksme? Jūs teicāt ēnu referents sanāksme. Pido disculpas, quería decir en la... Es atvainojos uh, horizontālajā sanāksmē, kur bija klāt visi referenti par visiem jautājumiem. Jā, manuprāt, tagad viss ir skaidrs. Uh, slēdzam sēdi. Paldies visiem! un 23. janvārī balsosim. Visiem labu apetīti un drīz tikšanos!